14. janvārī saskaņā ar 68. reglamenta pantu mēs parakstīsim sešus likumdošanas aktus saskaņā ar koplēmumu procedūru. Cienījumās dāmas un kungi! Runājot par mūsu darba, kā